Pan przewodniczący! Hello. Dāmas un kungi. Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Es gribētu paziņot šo sanāksmi par atklātu. Pirmais darba kārtības punkts ir Salvador Garīga palaido ziņojums jauna daudzgada finanšu schēma konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujušai Eiropai. Kā pirmais runās pats referents Salvador Garīga palaido. Lūdzu, vārds jums. señor presidente eh, Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra Levandovska kungs, kolēģi! Mums ir bijušas daudzgadu finanšu schēmas, 20 gadu garumā, dažādi periodi ir snieguši savu ieguldījuši tam, ka savienības izdevumi ienākumi tiek eh, attiecīgi uh, risināti, un tas mums arī palīdz eh, pēc iespējas vairāk organizēt attīstīt Eiropas Savienības programmas. Šī schēma ir svarīga. Eiropas Savienības nākotnē pirmo reizi Eiropas parlaments uzņemies iniciatīvu šajā jautājumā, un tagad padomēji ir jānāk klajā ar alternatīvām, ja tā tā vēlas. Parlaments eh, pamato savu um, darbu uz konsensu, bija 1100 uh, eh, grozījumi, desmit nacionālajie parlamenti arī ir snieguši savu ieguldījumu šeit ziņojumā. Pateicos visiem, visām amatpersonām, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma. Institūcijas sadarbība, komisija ar uh, priekšsēdētāju Barozo tās vadībā un budžeta komisārs Levandovskis, jo īpaši ir sadarbojušies ar mums. Cerēsim, ka viņu priekšlikums, kuru tie. Uh, publicēts 29. jūnijā, sas, būs saskaņā ar mūsu rekomendācijām šai ziņojumā. Mēs nevaram turpināt būvēt eh, Eiropu ar mazākiem līdzekļiem. Mums beidzot jāpieliek punkts šim nelāgajam paradumam apņemties kaut ko politiski un eh, nepiedāvātam pietiekoši līdzekļus. Eiropa 2020 stratēģija nedrīkst būt kārtējā izgāšanās, kas tikai vairos eiroskeptiķu rindas. Tāpēc eh, e ES 2020 ir galvenais pamats nākošajam daudzgadu, nākošajai daudzgadu finanšu schēmai. Viens eiro, kas tiek iekļauts ES budžetā, ir, ir kas daudz vērtīgāks nekā eiro, ko iztērē kāda dalībvalsts Mēs gribam piešķirt Eiropas pievienoto vērtību budžetam. Mēs ceram, ka tas mums izdosies, izdosies un lūdzam arī Eiropas komisiju sekot šim pašam virzienam. Eiropas uh, politikas uh, nevar tikt īstenots bez pietiekošiem līdzekļiem. Mēs ceram, ka komisija paturēs šos pašus uh, izdevumu apjomu šajās kategorijās. Mums ir jāstrādā arī pie pāreiropas tīkliem, e, enerģijas e, sasaistēm. Tas ir e, viens no galvenajiem prioritā, prioritātiem šai budžetā. Samazināt budžetu nav pareizais risinājums mums, kas cīnāmies par konkurētspējīgu Eiropu mums ir jābūt vismaz 5% pieaugumam līdzekļiem salīdzinām ar pašreizējo budžetu. Šis pieaugums ir nepieciešams, lai izpildītu pašreizējās politikas nākotnē. 5% skaitlim ir jābūt pamatam mūsu nākotnē. Un tas arī atbilst priekšlikumiem uh, Uh, kas izskan ziņojumā saistībā ar paša rezult, um, pašu resursiem. Iespējams, ka šis nav piemērotākais brīdis uh, izvērst sārunas, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko krīzi. Taču mums ir jāizvērš šīs sarunas, lai pārveidot 27 dalībvalsts ES. Izaicinājumi ir mūsu priekšā mums un jābūt ambicioziem, lai tās risinātu. Nākošās dienās ir gaidāms, eh, gaidāms uzslavs un kritika un galēji viedokļi. Es saprotu, ka nav viegli panākt eh, vienbalsību, taču gribu pateikties visiem, kas ir strādājuši pie koncerns panākšanas. Un eh, ceru, pateicos viņiem, ka līdz ar to galīgais ziņojums ir daudz labāks nekā tas varētu būt bez viņa atbalsta. Paldies! Paldies, kolēģi, turpina priekšstādātājs. Žozef Dols, lūdzu, Eiropas Tautas partija godātais priekšstādātājs, dārgie kolēģi, esmu atskrējis pēdējā brīdī, man vēl jāatgūst telpa. Jā, eiro krīze, valsts uh, budžeta krīze aicina mūs rast uh, Eiropas Savienības risinājums, nevis dalībvalsts risinājums. Tāpēc E, šāda ir arī Eiropas parlamenta doma e, mēnešiem ilgi. Bet tad kāds varētu būt risinājums? Mana grupa vēlas pieņemt e, finansējumu, kas atbilst jaunajai situācijai Eiropā. Un tas attiec gan uz mērķiem, gan uz risinājumiem. Es uzdodu jautājumu padomēji. ES 20, 20 mūsu laiku Eiropa nav tāda pati kā 60. gada Eiropa. Vai, vai tad nav mainījušies spēku samēri pasaulē? Nē. Šodienas Eiropai nav nekāda sakara ar sākotnējo Eiropu. Tā ir mainījusies, un tāpēc tas būtu bezatbildīgi nepielāgoties šie, šīm izmaiņām attiecīgi tam, kā Eiropa tika pārņemta. Es atvainojos, saka Dola kungs, dod vārdu Šulca kungam, jo man ir aizrāvusies elpa, es esmu skrējis pārāk ātri. Okay. Labi, turpina priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs. Um, yeah. Sociāls grupai Šulca kungs. Es labprāt pārņemtu arī Dola kunga uzstāšanās laiku, tad es arī varētu pievienoties pat tautas partijas grupai. Priekšsēdētāj kungs, liels paldies pirmām kārtām Garīgas kungam un kolēģiem no atbildīgās komitejas. Pēc mana vērtējuma viņi ir paveikuši patiešām izcilu darbu. Uh, Es esmu reti redzējis tik izsvērtu un eh, tik saprātīgu ziņojumu, ko ir eh, sagatavojusi šī komiteja. Ja ir runa par eh, turpmāko daudzgadu finanšu schēmu un tās organizāciju, mm, mums ir jādomā par to, kādu Eiropu mēs vēlamies redzēt. Mums ir vajadzīgs tāds budžets nākamajiem gadiem, kas uh, atbilstu Eiropas Savienības, kā arī Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju cerībām un arī mūsu pilsoņu cerībām. Bieži vien mēs ielaižamies tādās debatēs, kas varbūt nav nemaz tik būtiskas, un mēs aizmirstam, aizmirstam par realitāti un par efektivitāti, kādai uh, vajadzētu valdīt Eiropas Savienībā turmākajos desmit gados. Parasti pēc eh, regulāriem eh, posmiem tiek eh, izteikti jauni priekšlikumi, kas Eiropas Savienībai ir jāpaveic, kādiem uzdevumiem Eiropas Savienībai ir jāgatavojas, un mēs um, saprotam, ka finanšu uh, pietiekamība bieži vien neatbilst šiem mūsu mērķiem. Ja mēs vēlamies Eiropas Savienībai dot vairāk uzdevumu, ja mēs sagaidām no Eiropas Savienības, ka tā finansēs ambiciozus projektus, bet vienlaicīgi samazinam finanšu līdzekļus, tad mēs īstenībā atsakamies no solidaritātes Eiropas Savienībā, mēs cīnāmies pilnīgi pret visiem. Ja runa par kohēzijas politiku, tad šī atteikšanās no solidaritātes parādās dalībvalstu iekšienē ļoti bīstamā formā. Nedrīkstētu būt tā, ka tā parādītos dažādām valstīm Eiropā. Mums ir jāatcerās par to Eiropu, kādu iztēlojas Deivids Kamerons vai arī Nīderlandes valdība. Ko domā par Eiropu Nīderlandes parlamenta deputāti? Tie ir runa par arvien lielākiem samazinājumiem e, Eiropā par renacionalizāciju. Šo jēdzienu, protams, var vēlēties ieviest, taču var arī teikt, ka Eiropa ir atbildē, ko mēs kā kontinents varam sniegt 21. Eh, gadsimtā vides, valūtas, ekonomikas un migrācijas politikas izaicinājumiem globalizētā pasaulē. Mums pastāv divi varianti mēs varam sadalīties ar vien sīkākās daļiņās. Mēs varam šeit atcerēties par tādu lielu dalībvalstu Eiropu kā, kā Vācija ar 82 miljoniem iedzīvotāju un pavisam nelielo valstiņu Maltu Es pārstāvu šo lielo valsti ar 82 miljoniem iedzīvotāju, taču es varu apgalvot, ka šī valsts viena pati nevarēs stāties mm, pretī globālās ekonomikas izaicinājumiem. Mums ir vajadzīga valstu savienība. Ja mums būs šīs 27 valstis, kas būs spēcīgi vienotas, tad mēs visi kopā būsim spēcīgi. Tieši tas arī ir vajadzīgs Eh, nākamo eh, septiņu gadu finanšu schēmā un tās budžetā līdz 2020. gadam. Šis projekts ir labs. Es ceru, ka poļu prezidentūras gars kļūs redzams. Tas ir sadarbības gars. Nākamajos gados Eiropā vajadzētu šādu sadarbību. Ir jāpārstāv mūsu Eiropas Savienības pilsoņi, tas ir jādara gan padomē, gan arī parlamentā. Mums ir jādomā par Eiropas nākotni. Mēs nevaram teikt, ka mums ir vajadzīgs Māršala plāns, uh, mums uh, ir jāveicina demokrātijas Ziemeļāfrikā, bet vienlaicīgi jāsamazina Eiropas Savienības budžets. Nevar teikt, ka mēs uh, finansēsim Eiropas Savienību ar 0,8% no dalību valstī KP, un mēs nepalīdzēsim tām valstīm, kas ir cietušas no E. coli krīzes. Mēs vēlamies palīdzēt eh, zemniekiem. Mums ir, protams, jāpalīdz arī Ziemeļāfrikai, taču tādā gadījumā mums ir vajadzīgs labs, eh, izsvērts, racionāls un eh, ilgtermiņa budžets. Tieši tāds, kāds ir aprakstīts šajā ziņojumā. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs! Es gribētu jums lūgt, vai jūs esat gatavs atbildēt uz zilās kartiņas jautājumu. Hārtonkungs, lūdzu. 30 sekundes. Vai mikrofons darbojas? Es vēlētos uzdot eh, jautājumu savam godājam kolēģim. Viņš izteicās ļoti negatīvi par Nīderlandes valdības eh, pozīciju. Vai viņš atzīst dalībvalstu demokrātiskās tiesības paust savu viedokli savu pilsoņu vārdā? Aber Godāmies kolēģi, pašsaprotami es atzīstu šīs tiesības. Es pieņemu un arī ceru, ka jūs akceptējat arī tiesības, ka Nīderlandes valdībā nevar paust savu viedokli viennozīmīgi, ka tai ir jābūt gatavai demokrātiski sadarboties ar citām valstīm. Es esmu pieņēmis zināšanai šo 7% palielinājumu Eiropas Savienības budžetā, un šajā parlamentā mēs varam diskutēt brīvi par visu valdību viedoklī. Man šķita, ka jūs arī atzīstat demokrātiju. Manuprāt, tas jau ir labs sasniegums no jūsu puses. Mister... Paldies, Gīs Ferhofstāds, liberāļu grupas priekšstādātājs. Jā, manā priekšā šeit ir vēstuli no viņas augstības pārstāvja par šo ziņojumu. Un vēstulē sacīts šādi. šādi viņas augstības valdība ir vīlusies par šur ziņojuma uh, projektu. Tas nozīmē, ka mūsu priekšā ir ļoti labs šure ziņojums. pēc šiem trim, četriem vārdiem, eh, kuros eh, viņas augstības eh, valdība pauž savu vilšanos, pārējais ir provokācija. Provokācija Eiropai, provokācija Eiropas Savienībai. Jo te ir sacīts, ka nav iespējams palielināt daudzgad finanšu schēmu. Tātad mums ir jāpaliek pie savas daudzgad finanšu schēmas. Uh, ar tiem pašiem skaitļiem, ar tiem pašiem resursiem, ar tiem tām pašām atlaidēm. Un, protams, atlaida apvienotāja karalistē. Un nekas nav maināms vārdus. Līdz ar to apvien, apvien, apvienotās karalistes valdība ir tā, kas tomēr grib reformēt Eiropas Savienību. Uh, Tad kāpēc tad mums jāpaliek pie vecā, vecās daudzgad finanšu schēmas? Pie vecām politikām. Es domāju, priekšstādātāji, mums ir tas laiks pateikt sabiedriskai domai, ka samazinot par vienu procentu ES eh, budžetu mēs neatrisinēsim fiskālo konsolidāciju Eiropas Savienībai. Šis viens procents ir tikai viena četrdesmitā daļa no visa budžeta. Un ja apvienotās karalistes valdība grib eh, samazināt eh, budžeta izdevumus savā valstī, tad tikai palielinot, tad viņi to grib darīt uz ES budžetu. Runāsim, piemēram, par ārlietu politiku. Jūs zināt, ka, piemēram, ASV te amatpersonu ir 28 tūkstoši, bet Eiropā 93 tūkstoši ārlietu diplomāti. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nestrādājam vienas politikas virzienā. Tās būtu iespēja, tā būtu iespēja samazināt izdevumus. Arī apvienotā karaliste tā varētu rīcot, rīkoties. Vēl viens piemērs - monetārā politika. 44 tūkstoši cilvēku Eiropā ir atbildīgi par monetāro politiku ES un ASV. Šis skaitlis ir 18 tūkstoši federālajā, federālais rezervēs šajā um, valdē. Tātad te ir daudz mazāk cilvēku. Tātad, ja Britu valdība grib samazināt izdevums, tad tā var eh, kļūt par Eirozonas valsti, tad tā var vienkārši samazināt savus uh, amatpersonu skaļus. Ja šī valdība vēlas samazināt izdevums apvienotāja karalistē, tad vienkārši var samazināt izdevums pētniecībai, jo ir taču Eiropas pakotni šajā jautājumā. Tad šādu atbildi mēs varētu sniegt priekšstādātāji apvienotās karalistes valdībai. Uh, um, Mr. Paldies, Žozefs Dauls, Tautas partijas priekšsēdētājs. Atvainojiet, priekšsēdētājs, tiešām skrēju visu ceļu. Man likās, ka man ir vēl tikai 30 gadi, bet pa ceļam es atklāju, ka laikam tomēr 60. Ierados ļoti ātri, bet nespēju uzreiz parunāt, jo bija aizrausies. Sākšu Otrais priekšsēdētāja kungs, es teicu, ka mana grupa vēlas, lai finansējums Eiropai tiktu adaptēts jaunai realitātei, ņemot vērā mūsu mērķus, mūsu valstu, eh, dalību valstu finansiālās iespējas šobrīd ir pietiekami mazas. Mēs nevaram salīdzināt Eiropu ar to laiku, kad Eiropas dibinātāji to veidoja. Laiki ir mainījušies un būtu bezatbildīgi šīs pārmaiņas neatspoguļot mūsu Eiropas projektu finansējumu gadījumā. Šīs debats ir absolūti politiskas. Mūsu parlamentā tika izveidota īpaša komiteja, kas darbojās sadarbībā ar budžeta komiteju. Viņa darbs ilga vairāk nekā vienu gadu par daudzgadu finanšu schēmu. Es gribu sveikt šūra komiteju, apsveikt ar panākumiem. Es e, zinu, ka šī te Eiropeiskā gaisotne komitejā bija ļoti noderīga. Ceru, ka tā pārņems arī pārējās iestādes tādu gaisotni, kāda bija šajā komitejā. Tautas partija vēlas, lai dalībvalsts pilnībā iesaistītos šajās debatēs par budžetu. Nepietiek ar deklarācijām vien, ka ir nepieciešams iesaldēt e, izdevums laika posmā līdz 2020. gadam un ka mēs nedrīkstam runāt par pašresursiem. Ja mēs vēlamies pašresursu iedibināšanu, tas ir tikai tādēļ, lai atvieglot dalību valstu budžets. Tieši šādu piedāvājumu izsakām valstu valdību vadītājiem, it sevišķi tiem, kas šobrīd atrodas grūtībās jautājumos. Eiropas budžets vienmēr ir bijis līdzsvarots atšķirībā no dalību valstu budžetiem, kas lielā mērā ir parādiem apkraut. Tāpat gribu atgādināt, ka vairāk nekā 90% mūsu budžeta ir paredzēti dažādiem projektiem, kas nāk par labu dalību valstīm. Visbeidzot, gribu atgādināt dalību valstīm, ka neizlietotie līdzekļi pēc tam tiek atdoti atpakaļ dalību valstīm. Es domāju, ka mums ir nepieciešams daudz vairāk komunikācijas. Mēs nevaram izt, izturēties tā, it kā Eiropas budžets būtu tikai apgrūtinājums. Eiropas budžets ir, eh, Eiropas budžetā iztērētais eiro ir daudz labāks nekā dalību valstīs. Uh, um, iztērētais viens eiro, jo dalību valstu iztērētais eiro tiek izmantots bieži vien, lai finansētu dalību valstu parādu. Eiropa varētu daudz vairāk ieguldīt izglītībā, mūža izglītībā, mēģināt izvairīties no smadzeņu noplūdes, lai mēs būtu konkrēti spējīgi ar ASV un Ķīnu. Zinātne un pētījumi ir jāfinansē no Eiropas budžeta vairāk, tad mūsu valsts būs konkurētspējīgāks, izaugsme būs labāka un arī nodarbinātība. Bez kohēzijas politikas finansējuma un atšķirības starp bagātiem un nabadzīgiem reģioniem aizvien pieaugtu. Patiesība ir tāda, ka bez Eiropas finansējuma pārtiks drošuma politika, energopolitika, tāpat arī cīņa pret klimatu pārmaiņām nenotiktu tā, kā mēs esam to paredzējuši. Dāmas un kungi, patiesība ir arī tā, ka bez ār, kopējās ārējās politikas un drošības politikas finansējuma Eiropas Savienība nebūtu pasaules arēnas centrā, kā viens no centriem centrāliem spēlētājiem. Protams, ka runa nav tikai par naudu, taču vai Eiropa izdomās investēt vai neinvestēt uh, Eiropas 2020 stratēģijā būs atkarīgs no mm, tas, vai Eiropai būs ietekme pasaulē. Es zinu, ka politiskās grupas, kas runāja pirms manis, man piekrīt, un tādēļ es. Uh, uzskata, ka parlaments nobalsos par to, lai padome pārskatītu daudzgadu finanšu schēmu. Ja padome patiešām nopietni vēlas atsākt ekonomisko izaugsmu, tad viņiem ir jāizmanto kopienas resursi kā tāds spēcīgs, kā spēcīga svira komisija un parlaments vēlas, lai Eiropai globalizācijas apstākļos būtu visas iespējas, un šīs iespējas var tikt panāktas tikai tad, ja mēs labi un pareizi tērēsim līdzekļus kopīgos projektos un nevis samainīsimies sīknaudā un finansēsim projektus, kam, kuriem nav rītdienas. Dāmas un kungi, šīs projekts ir ārkārtīgi ambicios. Tautas partija aicina atbalstīt šo priekšlikumu jo tajā ir ļoti daudz cerības, kas nodar mūsu pilsoņiem. Šobrīd jaunieši piedalās demonstrācijās Madrides ielās, simtiem tūkstoši eiropieši uzdod jautājumus par savu nākotni. Ir pienācis laiks mums atbildēt uz dažiem no šiem jautājumiem un būt uzdevuma augstumos. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Ričards Ašvorts no konservatīvo un reformu grupas lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! Mm. Es gribētu izmantot šo iespēju un runāt viņas augstības valdības vārdā, atbildējuši Ferhofštata kungam. Viņš kā vienmēr ir visu pārpratis, kā vienmēr viņš velk vezumu uz nepareizo pusi. Ja viņš būtu izlasījis viņas augstības valdības vēstuli visā pilnībā, ja viņš būtu izlasījis šo ziņojumu, tad viņš eh, zinātu, ka viņas augstība uzskata, ka Eiropā ir krīze, ekonomikā ir stagnācija, cilvēki zaudē darbu, rūpniecību un uzņēmumi eh, knapi izdzīvo šajā šajā ātri mainīgajā pasaulē. Kas Eiropai ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs budžets, kas būtu um, noderīgs, kurš dod papildus vērtību un palīdz cilvēkiem. Ferhofstund kungs un draugi piedāvā uh, tikai tukšus vārdus. Ir tāds teiciens, ja tu nemaini virzienu, tad agri vai vēl atgriezies tajā vietā, no kuras esi sācis. Šī valdība, ši, šis um, ziņojums it kā maina virzienu. Uh, viņas augstība uzskata, ka ir ļoti pareizi, ka ir šīs pārmaiņas. Vajag investēt zinātnē, pētniecībā, transporta tīklos, telekomunikācijās. Uh, izglītībā, mazajos uzņēmumos, e, vienota tirgus veidošana un stiprināšana ir gudri un tas ir pareizs veids, kā radīt ekonomisko izaugsmu un darbvietas. Taču ir lietas, kurām mēs nepiekrītam. Uh, Mēs nepiekrītam, ka tas ir pieņemami prasīt lielāku budžetu šo iemeslu dēļ. Ferhofstadt kungs, man vajadzēja to jums pateikt. Visā Eiropā valdības šobrīd uzpie, ievieš taupības budžetus parlaments nerīkotos gudri, ja šo zīmi pilnībā ignorētu un neņemtu vērā. Uh, val, piecu valstu valdību vadītāji jums nosūtīja vēstuli, kurā bija teikts, ka vairāk Eiropas šobrīd nav pareizā atbilde. Eiropai ir jābūt gudrākai, tieši gudrība ir pareizā atbilde budžetam ir jābūt vairāk koncentrētam un fokusētam uz prioritātēm, par kurām mēs runājam šura komitejās. Tās tiek pieminētas, bet tās netiek, praktiskie darbi netiek eh, pēc tam nesakošiem vārdiem. Ir ļoti daudz un grūtas izvēles bija jāizdara dalību valstu valdībām šajos sarežģītajos laikos. Mēs piekrītam, ka ir nepieciešama lielāka izdevuma jaunajām prioritātēm, taču ir pienācis laiks pārskatīt tradicionālo prioritāšu izdevumus. Tātad atkal esam palaiduši e, garām izdevību patiesi reformēt Eiropas budžetu. Paldies, Ašvartkungs! Ašvartkungs ir pacelta zilā karta, jums tiks uzdots jautājums, vai jūs atbildēsiet uz šo jautājumu? Dafkungs, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot jautājumu godāmajam kolēģim. Vai viņš neatzīst to, ka pārcēlumi no dalību valstu uz Eiropas parlamenta budžetu varētu radīt mēroga ekonomiju. Tādējādi mēs varētu ietaupīt līdzekļus nododot kaut kādu kompetenci Eiropai. Mēs varētu ietaupīt apvienotās karalistas kases līdzekļus. Šī ir centrālā ziņa, ko parlaments vēlas izteikt ar šo ziņojumu. Tas ir iemesls, kādēļ mēs vēlamies reformēt daudzgad finanšu schēmu. Tas taču ir gluži loģiski. E, no Londonas mēs vēlētos sagaidīt loģisku un racionālu atbildu uz šo priekšlikumu. E, mikrofon, mikrofon, please. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, aicinu priekšsādātājs. Ašvart kungs. Jā, priekšsēdētāji, es sapratu kolēģi teikto. Kā vienmēr, teorijā tas ir pareizi, taču praksē to mēs nevaram pierādīt. Kur ir jūsu pierādījumi, ka šo līdzekļu pārcēlumu Eiropas Savienības budžetā ir radījuši ietaupījums? Kur ir šie ietaupījumi praksē? Es jau teicu, ka šis budžeta priekšlikums ir aicinājums ieviest vairāk Eiropas un nevis gudrāku Eiropu. Apvienotās karalists valdība vēlas, lai budžeta līdzekļi tiktu tērēt saprātīgāk un nevis lielākos apjomos. Zaļo pārstāvis Aikauča kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vienmēr ir interesanti redzēt, ka tad, ja mēs runājam par budžetu, kas orientēts uz nākotni, debatēs mēs runājam tikai par skaitļiem un par apjomiem. Bet patiesībā mums būtu jārunā par trim prioritātēm, kas mūsuprāt no zaļo grupas viedokļa ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešams skatīties, kā šī Eiropas vīzija tiek ieviest un ko Eiropas budžets mums to dod. Otrakārt, jā, Ašvart kungs budžets ir jāvareformē, tam jākļūst zaļākam, tam jāskatās vairāk uz nākotni. Budžets, kas skatās uz nākotni, no jebkurā gadījumā nozīmē, ka ir nepieciešama kaut kāda nauda šajā Eiropas budžetā. Treškārt, pašu resursi padarītu šo sistēmu par caurskatāmāku un godīgāku. Es gribētu pavisam īsi aprakstīt katru no šīm trim prioritātēm. Pirmkārt, papildus vērtību. Šeit mēs debatējam tā, it kā nauda no dalību valstīm tik iesūkta Briselē kaut kādā melnā caurumā. Tas ir pilnīgs muļķības. Ja mēs paskatāmies uz to, ko mēs varam izdarīt Eiropas līmenī, tad mēs uzreiz saprotam, ka ir daudz iemeslu, kādēļ vajadzētu naudu tērēt Eiropā un nevis dalībvalstīs. Piemēram, diplomātiskās pārstāvniecības, vēstniecības ārzemēs. Vai mums ir vajadzīgs 27 valstu pārstāvniecības katrā Āfrikas valstī? Varbūt labāk būtu viena Eiropas pārstāvniecība. Tad mēs iztērētu mazāk naudas dalībvalstīs un vairāk naudas Eiropas budžetā būtu vajadzīgs šādai reformai. Ja mēs vēlamies vēlamies ieviest infrastruktūras projektus valstīs, kā mēs to varam tikai ar pārobežu um, metodu atrisināt. Piemēram, energotīkliem ir vajadzīga Eiropas nauda, tāpat kā arī zinātnē un pētniecībā nepieciešams koncentrēt resursus, lai būtu mēroga ekonomija. Tā ir gudra investīcija un tā piedāvā Eiropeisku vīziju. Tam ir vajadzīgs adekvāts budžets. Tā bija tikai pirmā prioritāte. Otrkārt, par orientāciju uz nākotni. Šodien budžets ir tāds kā parastais ilggadu budžets. Šobrīd mums ir e, mērķi Eiropa 2020, kurā ir šī tik gudrā uz zināšanām balstītā ideja kurai nepietiek resursu joprojām. Mums trūks darba spēka, trūks dabas resursu. Eiropas budžetam ir nepieciešams tos apsaimniekot saimnieciski. La, lauksaimniecība ir jāpadara par tādu sektoru, kas labi izmanto dabas resursus. Ir jaunie izaicinājumi tādi kā enerģijas taupīšana, struktūra fondiem arī ir pilnībā jāiekļaujas Eiropa 2020 stratēģijā. Kā ar jauniem izaicinājumiem, ilgspējīgu enerģiju piemēram, kā ir ar arābu pavasaru, kāda ir eiropeiskā atbild uz to, te ir nepieciešama Eiropas nauda. Tālāk mums jācīnās pret nabadzību gan Eiropas Savienībā, gan ārpus ārpus tās, klimata pārmaiņas, visi šie um, uzdevumi ir risinām ar Eiropas palīdzību tās kompensācijas, ko saņem apvienotā karalista, ko vēlas saņemt Nīderlande un Dānija, nav eiropeisks pēc savas būtības. Mums ir jāskatās uz finanšu transakciju nodokli, piemēram, kas varētu palīdzēt veidot Eiropas pašu resursus tiešā veidā. Mēs tad varētu arī brīvāk rīkoties ar iegūtiem naudas līdzekļiem. Visi šie pasākumi jāveic Eiropas līmenī. Tās dalība valstis, kuras saka, ka mēs varam tērēt mazāk naudas, bet dot Eiropas Savienībā vairāk uzdevumus, nu tām vajadzētu atbildēt uz jautājumu. Ja jūs vēlaties mazāk iemaksāt, kā tad mēs varēsim izpildīt šos uzdevumus, ja Eiropai aizvien vairāk prioritāšu un uzdevumu un jāizpild tie ar mazākiem naudas līdzekļiem? Tas vienkārši nav iespējams. Gribētu aicināt apvienotās karalists un Nīderlandes valdību padomāt par šiem jautājumiem. Paldies! Nākamais runātais Lotārs Bīskijs, Goe. Herr Präsident. Priekšsēdētā kungs, liels paldies! Referenta kungs, jūs noteikti sapratīsiet, ka kreisajiem ir īpaši augstas prasības attiecībā uz sociālo sistēmu Eiropas Savienībā ir jāatcerās, ka e, sociālā sistēma šajā ziņāmā netiek attēlota kā tāda acīm redzama prioritāte. Esmu pārliecināts, ka Eiropas sociālā, val, sociālās valsts modeļa attīstība un e, solidaritātes princips tieši krīzes un taupības laikā ir ļoti nozīmīgi. Abi tie ir lieli Eiropas kultūras sasniegumi un, un no tiem atteikties, manuprāt, nozīmētu to, ka mēs ievērojam iedragāsim Eiropas integrācijas procesus. Jūs esat minējuši ļoti svarīgus izaicinājumus, jūs runājāt arī par to, kas notiks pēc Eiropas 2020. gada stratēģijas, taču es neuzskatu, ka šis paaugstinājums par 5% būs pietiekams. Kā parlamentam mums vajadzētu skaidri pateikt, ka mēs vēlamies atbalstīt sociālo Eiropu. Atšķirībā no Frontex eh, un pārējiem, sociāla valsts nevar gaidīt. Mēs eh, nevaram ļaut padomēji uzstādīt negatīvas prioritātes, tātad eh, izdarīt samazinājumus. Es domāju, ka ar šo ziņojumu vajadzētu nopietni uzsākt parlamenta debates par pašu līdzekļu reformu. Ja runa par finanšu darījumu nodokļiem, tad, manuprāt, mums vajadzētu beidzot ķerties klāt eh, šim pasākumam. Šeit nav runa tikai par derīgu finansēšanas instrumentu. Te ir runa par lielāku cauredzamību attiecībā uz to, kā Eiropas Savienība tiek finansēta. Protams, te ir runa arī par finanšu tirgu regulēšanu. Es uzskatu, ka ir pareizi arī atteikties no brītu atlaides. Tāpat arī ir jānodrošina Eiropas neizmantoto līdzekļu uh, atgriešana Eiropas budžetā. Uh, Tagad vārds eh, Martai Andrijās Senai no Brīvības un demokrātijas grupas. Liels paldies, priekšēdētāji! Mūs atkal pār, mums atkal pārmetīs eh, to, ka mēs neievērojam realitāti. Ja runa par budžeta uh, palielinājumu periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Uh, Iemesls šim palielinājumam ir 2020. gada stratēģija, kas it kā mūs izvedīs no krīzes. At atcerēsimies, kas notika ar Lisabonas stratēģiju. Tā bija tāda milzīga izgāšanās. Tika iztērēta nodokļu maksātāja nauda. Mēs nedrīkstam šo kļūdu atkārtot. Eiropas revīzijas palāta ziņo par ļoti lielu kļūdu līmenī daudzāda, daudzās politikas jomās kas sasniedz 2,8% no budžeta katru gadu. Uh, Mēs turpinām uh, ieguldīt līdzekļus uh, šajās jomās. Mēs redzam, ka izdevumi ir pieauguši par m, mm, trīs reizēm salīdzinājumā ar sākotnējām aplēsēm. Mums ir jāatcerās arī par labākajām tehnoloģijām. Piemēram, Galileo bija runa par 7,7 miljārdiem no Eiropas Savienības budžeta un tagad eh, tas ir pieaudzis jau līdz 22,6% no Eiropas Savienības budžeta. Arvien vairāk mēs eh, turpinam investēt kopējā lauksaimniecības politikā, kamēr tikai 4,7% no darba spēka Eiropā darbojas lauksaimniecības jomā. Kopējā zivsaimniecības politika, ko Tananaki uzskatīja par lielu izgāšanos, izmaksā 1 miljardu eiro eh, no Eiropas iedzīvotājiem. Uh, Ārējās darbības dienests maksā 500 eh, miljard, miljonus katru gadu, un īsnībā tas nav pierādījis savas pastāvēšanas jēgu. Mums ir jāatcerās, ka mums īstenībā vajadzētu runāt par budžeta samazinājumu, nevis palielinājumu. Es eh, domāju, ka beidzot ir jāpasaka, ka pietiek. Šķiet, ka Britu valdības eh, koalīcija šeit neko nedara, un britu nodokļu maksātāji noteikti nepateiksies šiem deputēte, deputātiem. Paldies! Tagad dodu vārdu uh, Lukasam um, Hārtungam pie politiskajām grupām nepiedarušo uh, deputātu vārdā. Priekšsādētāji. Pirmās pasaules kara laikā Britu ministrs teica, ka Eiropā izies gaismas. Mēs nevēlamies, lai kaut kas tāds atkārtotos. Šajā ziņojumā ir runa par Eiropas Savienības prioritātēm pēc 2013. gada. Ir runa arī par likumdošanu, ne tikai par budžetu. Ir jādomā par Eiropas Savienības nākotni un par Eiropas pilsoņu nākotni. Mums ir jāatcerās, ka šeit parādās milzīga intelektuālā nabadzība. Uh, par ko tad domā Eiropas politiskā elite. Parlaments apgalvo, ka Eiropa ir jābūt spēcīgākam spēlētājam un ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina 5% pieaugums tās budžetā, lai tā varētu darboties spēcīgāk nekā atsevišķas dalība valstis. Netiek ņemta vērā uh, eh, dalība valstu solidaritāte, netiek ņemtas vērā dalība valstu suverēnās tiesības. Tādas valstis kā Nīderlanda nekad nepiekritīja šādam ziņojumam. Ja mēs skatāmies nākotnē ar svaigu vīziju, ar uh, brīvības garu, tad uh, šī situācija izskatītos pavisam savādākā. Pretējā gadījumā gaismas patiešām izdzisīs Eiropā, un mums būs jāsamierinās ar tumšu nākotni mūsu bērniem. Mēs vēlamies, lai Eiropa turpinātu dzīvot, un tieši tāpēc mēs balsosim pret šo ziņojumu. Kolēģi, kā jūs redzat, mēs patiešām runājam par Eiropas nākotni. Tās ir tādas pamatīgas diskusijas, un mēs labprāt uzklausītu komisijas viedoklī. Ak, nē, šeit ir pacelta vēl viena zilā kartīte. Vai jūs esat gatavs atbildēt, Hartonkungs? Giplanda kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot šādu jautājumu savam kolēģim Hartonga kungam. Daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis ir pārstāvētas G8. G8 ir astoņu lielāko pasaules ekonomiku organizācija. Neviena Eiropas Savienības dalībās nebūs pārstāvēta šajā organizācijā tuvākajā nākotnē. Kā jūs varat apgalvot, ka Eiropa varēs turpināt m, mm, labi darboties pasaulē? Vai tiešām mums vienmēr ir jābloķē Eiropas centieni sadarboties? Mm. Voorzitter, ik eh, bedank mijn collega voor de vraag. Priekšsēdētājs vēlētos pateikties kolēģiem par šo jautājumu. Eiropa ir tik lieliska un tik spēcīga tieši pateicoties tās dalībvalstīm un pateicoties tam, ka dalībvalstis sadarbojas. Tas nozīmē, ka Eiropai patiešām varētu būt spēcīga balss pasaulē. Tikai tāpēc, ka valdības labi sadarbojas, šī balss būs tik laba un sadzirdama. Lielas paldies! Jā, deputāti, šīs ir patiešām ļoti svarīgas diskusijas par Eiropas nākotni. Tagad uzklausīsim komisijas viedokli. Levandauska kungs. Paldies, priekšstādātāji. Eiropas komisijas vārdā es varu sacīt, ka šūre komitejas iesniegtais ziņojums ir uzskatāms par īstu ieguldījumu nākošā daudzgad, nākošās daudzgad finanšu schēmas sagatavošanā. Bet, bet tam ir jābūt īstenam, Eh, Eiropas projektam ar Eiropas perspektīvu, Eiropas skatījumu. Tas ir jo īpaši svarīgi tagad, kad mēs saskaramies ar daudziem kopīgiem izaicinājumiem, kas pieprasa kopīgs risinājums. Un kā jau norādīja Šulca kungs, šie risinājumi pieprasa solidāru pieeju. Bet te ir runa arī par uh, Eh, procedūru šura komitejā, es piedalījos šīs komitejas darbā un es zinu, kā tā darbojās. Eh, es sadarbojos arī ar Jutu Haugu, ar eh, Salvadoru Polēdo, ar Garīgu Polēdo Salvadoru. Konsens ar uh, vairākumu balsojumu cerams tiks apstiprināts arī šodienas plenārsēdes balsojumā. Jā, mēs saprotam šo ziņojumu. Jā, mēs arī saprotam, ka Eiropas budžets nav nacionālu budžetu eh, duplikācija. Un eh, ES budžets nodrošina iespējas, kas ir lielāks dalībvalsts budžetiem, un tas arī paredz sinerģiju radošu, rašanos. Budžetam, Eiropas Savienības budžetam ir eh, jābūt izšķirošam, kas ļauj izvairīties no deficītiem. Te mēs runājam par tradicionālām politi politikām, kopēja lauksamniecības politi politika, kohēzijas politika. Šīs politikas nedrīkst būt novecojušas. Un te ir jādomā arī par mehānismu ES 2020 stratēģijai. Ja šīs politikas ir pareizi saskaņots ar budžeta tās ir īstenojums. Un te ir arī jādomā par budžeta migrācijas plūsmas eh, vadīšanai. Un eh, šīs plūsmas jau īpaši redzams tagad vidusjūras reģionā. Te ir jautājums, kā apvienot Eiropu, ir pāreiropas tīkli un arī enerģētikas savietojamība. Mums ir jāparāds jaunas funkcijas, kā disciplinēt dalību valstu uh, eh, budžetus. Un te ir arī jādomā, kā nākotnē labāk izmantot inovā, inovatīvos uh, finanšu instrumentus, lai piesaistītu Eiropas budžetu. Mums ir jāatbild uz šiem izaicinājumiem, norādot jaunus resursus, kā sacīja arī Dola kungs. Tā mums finanšu ministra dzīve ir jāpadara vieglāka, norādot jaunus resursus, veicinot tiešo ieguldījumu. Jūnija beigās mēs nāksim klajā ar reālu pakotni, uh, kur tiks arī paredzēts jauns iestāžu nolīgumu ietvars. Īpaši uh, priekšlikumi attiecībā uz nozarēm uh, izskanēs vēlāk septembra beigās. Un nobeigumā gribētu sacīt, vēlreiz paust savu pārliecību, šure komitejas ziņojums ir labs ieguldījums diskusijās par Eiropas Savienības nākotni. Un tas ir svarīgs atskaits punkts komisijai. Un tas arī nodrošina sadarbību starp parlamentu un komisiju. Un tas ir svarīgi ne tikai šī priekšlikuma sākumā, bet arī šī priekšlikuma eh, tam, lai šis priekšlikums vainagotos ar panākumu, kas ir īpaši grūti pašreizējā kontekstā. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātais komisāri. Ļoti svarīgas ir šīs diskusijas ar Eiropas komisiju, ar Eiropas parlamentu. Šīs abas iestādes vēlas atbalstīt vienu otru, izmantojot vienādu pieeju daudzgad finanšu schēmai. Un jūs redz, redzēsiet, ka Eiropas e, komisijas projekts daudzgad finanšu schēmai nāks klājā šī gada beigās, un tad e, komis, tas arī tiks stādīts priekšā šeit parlamentā. Vai šeit ir zilā karte? Jautā priekšstādātais. Um, zilā karte nav izmantojama, vēršoties pie mūsu viesiem. Es ļoti atvainojos par to. Jūs šo karti varat izmantot, vēršoties pie jūsu kolēģiem, Eiropas parlamenta deputātiem. Un tagad attīstības komitejas vārdā izteiksies Tīs Berman. Paldies, priekšsēdētāji! attīstības un sadarbības komitejas vārdā. Es gribētu sacīt, ka šis ziņams ir ļoti skaidrs un svarīgs. Nākošo septiņu gadu laikā es atbalstīšu nabadzīgākās valsts, jo, tās, jo es atzīstu savu atbildību un grib izpildīt savus uzdevumus. No nacionālajiem budžetiem ir jāpiešķir 0,7% no nacionālā kopienākuma. Uh, šim mērķim, bet te mums arī jāmēģina izvairīties no pārklāšanās un jāizmanto mūsu resursi efektīvāk. Mēs negribam, lai te vienkārši tiktu atbalstīta ekonomika. Mēs gribam veicināt eh, demokrātiju un tiesiskumu jaunatīstības valstīs. Humanitārai eh, rīcībai vēl ar vienu ir nepieciešami tās pašas resursi. Bet te ir arī ir politiskie lēmumi saskaņā ar Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu. Bet mēs arī turpmāk būsim svarīgākie partneri. Tālāk aicināšu izteikties Gerbrandī kungu, kas pārstāvēs e- ITRA komiteju. Paldies priekšsēdētāji! vidas komiteja. Arī vidas komiteja ir apmierināta ar šī ziņojuma patreizējo formu, jo ziņojumā ir runa par dabas resursu uh, Uh, trūkumu, par bioloģisko daudzveidību, par ilgspējīgu attīstību un vēl par kaut ko ļoti svarīgu. Ir atzīts, ka ekonomika ir ļoti svarīga šis ilgspējas aspekts, taču ir arī viens bet. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad katra dalība valsts trīs reizes apgroza katru kapēku rokā pirms tā tiek tērēta. Mēs šeit tērējam miljoniem eiro subsīdijās Mana grupa ir iesniegusi otrais grozījumu, kas tika pieņemts vides komitejā, lai laika posmā līdz 2020. gadam subsīdijas, kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi, būtu jāatceļ. Īpaši ņemot vērā to, ka daži dabas resursu um, krājumi tiek pilnībā izslemti. Paldies Gebrandī kungam. Gebrandī kungs pārstāvēja Envi komiteju, un tagad pāriesim pie Konstants Angels Krēlis, kas pārstāvēs reģionu attīstības komiteju. Jo ITRE un transporta komitejas pārstāvi vēl nav ieradušies. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Kohēzijas politika ir viens no lielākajiem atsevišķiem budžetiem Eiropas Savienībā. Mums patiešām ir vajadzīga moderna jaunajiem izaicinājumiem piemērota politika. Mēs vēlamies eh, investīcijas modernā infrastruktūrā, mēs vēlamies investīcijas pētniecībā, novatoriskumā, jaunu tehnoloģiju attīstībā, mēs vēlamies eh, ilgspējīgu pilsētu attīstību un mums ir vajadzīgi arī izglītoti speciālisti. Mums reģionos ir eh, vajadzīgi, vajadzīgi īpaši eh, pakalpojumi, lai mēs varētu šos reģionus attīstīt. Tāpat arī ir jānodrošina tas, lai reģioni varētu piekļūt kohēzijas politikai. Te ir runa par austrumu dalību valstīm, kā arī par spēcīgām valstīm, tādām kā, eh, piemēram, Vācija. Vācijas austrumu un arī rietumu reģioniem ir vajadzīga šāda palīdzība, tāpat arī Lielbritānijai šī palīdzība ir nozīmīga. Uh, Mums ir tāpēc vajadzīgs tāds budžets, kas eh, nebūtu sadalīts, kas būtu spēcīgāks par iepriekšējo budžetu. Nedrīkst šo budžetu sadalīt dažādās nozarēs. Ir jāuzlabo efektivitāte un cauredzamība. Tas viss ir jāsaista ar nevajadzīgas birokrātijas samazināšanu. Kohēzija ir saistīta ar solidaritāti, taču eh, kohēzija ir arī ekonomiski pamatota un vajadzīga. Eh, arī spēcīgām ekonomikām šāda kohēzija noteikti daudz noderētu. Tieši tāpēc mums vajadzētu izvirzīt kohēziju kā m, mm, politisko prioritāti. Es vēlētos eh, pateikties referentam, ka viņš ir ņēmis vērā Riņolas eh, komitejas viedokli. Vairākas kategorijas ir īpaši uzlabotas. Mēs esam atraduši kompromisu ar atbildīgo komiteju, un mēs ceram, ka e, parlaments e, atbalstīs šo kompromisu, ko atrada specializētie politiķi, darbojoties savās komitejās. Paldies, aicināšu izteikties Giovanni Lavija, kas pārstāv lauksaimniecības komiteju. Paldies, priekšsādātāja kungs. Pirmkārt, Lielākā daļa kolēģu lauksaimniecības komiteja arī vēlas pateikties referentam Garīga Palēdo kungam, kas tiešām lieliski strādāja pēdējo mēnešu laikā. Eh, viņš aktīvi iesaisties šajās svarīgajās debatēs par mūsu finansiālo nākotni šajās debatēs mēs ļoti skaidri apzinājāmies, ko e, situācija Eiropas Savienībā. E, Palīdo kungs e, organizē dažādas sēdes ar nacionālām delegācijām no dažādām grupām. Es biju atbildīgs par atzinumu rakstīšanu no lauksaimniecības komitejas viedokļa. Mēs vēlamies vismaz tādu pašu budžetu lauksaimniecības kategorijā. Ja mēs skatāmies uz ALDE grozījumu, lauksa, kas attiec uz lauksku saimniecību, tad mēs saprotam, ka ALDE ir pret to, lai tiktu samazināts lauksaimniecības budžets. Ir tikai dažas patiesas politikas, kurām ir strateģiska loma Eiropā, un lauksaimniecība ir viena no tām, tā rada publisku labumu un Eiropas papildusvērtību. Paldies, Katalīna Ivāna runās kultūras komitejas vārdā când vorbim despre bugetul Uniunii Europene, când vorbim... Liels paldies priekšsēdētāji. Kad mēs runājam par Eiropas saimnības budžetu, kad mēs runājam par nākošo daudzgadu finanšu schēmu, mēs runājam par Eiropas pievienoto vērtību. Nav tāda Eiropas budžeta sadaļa, eh, kur Eiropas pievienotā vērtība varētu būt veicināta ar mazākiem līdzekļiem. Un svarīgi, lai Eiropas pilsoņi saprastu, kāds ir šis budžets, lai mūsu jaunatne saprastu, kas ir šis Eiropas, uh, kas ir šī Eiropas vīzija, šis Eiropas projekts. Tātad arī finansējums izglītībai ir jāpa, jāpalielina lai Eiropas Savienībai būtu nākot, mums jāinvestē vairāk izglītībā, kultūrā un jaunatnē. Tas attiec arī uz sportu, tā ir prioritāte 2020 stratēģijai. Svensons kundze, eh, sieviešu tiesību un eh, dzimumu līdztiesības komitejas vārdā. Well, it's some problems. Acīm redzot, eh, te ir eh, kāds sarežģījumi ar mikrofonu. Ā, nav. Labi, ļoti labi. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētē. Tā kā esmu sagatavojis atzinumu sieviešu komitejas vārdā, es gribētu sacīt, ka mēs te runājam par kritiski svarīgu lēmumu. Eh, te ir runa par tirzniecības politiku, fiskālo nodokļu politiku, un tas viss ietekmēs budžetu un mūsu iespējas Te mēs redzam pavisam nelielu ietekmi uz citiem jautājumiem. Ja mēs gribam, lai mūsu budžets būtu proaktīvs, moderns, mums jāskatās, kādām lietām būs nozīme nākotnē, un tās jāiestrādā budžetā. Ja mēs paraugamies uz sieviešu prasmēm un pieredzi, arī tās ir jāņem vērā. Mēs uzsveram to, ka budžetam ir jāpiešķir. Uh, dzimumu skatījums. Ja mēs gribam palielināt resursu, resursus, tad eh, te mēs patiesībā runājam tikai par politisko eh, apņemšanos. Te mēs runājam par pieredzi, prasmēm, kompetencēm, kas sievietēm ir. Un te mums nevajadzētu runāt tikai par uh, ar vien lielākiem budžeta līdzekļiem, bet par to, kā efektīvi izmantot šo budžetu modernā politikā. Raimers Böge. Priekšsēdētāja kungs, godāmie kolēģi, šis eh, ziņojums ir eh, saprātīgs un loģisks eh, atbildes risinājums padomis un komisijas priekšlikumiem laikā, kad Eiropas Savienībā valda taupība un dažādi uh, dažādas grūtības. Es vēlētos pateikties Garīgas kungam un arī Haugas kundzei par viņu izcilu paveikto darbu. Mums ir jāatcerās, ka politiskajās grupās iespējams pastāv um, dažādi viedokļi, bet tajā pašā laikā mums ir jāstrādā tādā garā, lai mēs rastu kopīgus risinājumus Eiropas Savienībai. Mums ir vajadzīgi īsteni pašu līdzekļi, tieši tādi, kādi tiek formulēti ziņojumā. Tāpat arī mums ir uh, jādomā par to, kā mums ir jādarbojās atbilstoši līgumam, pieprasot eh, šādus instrumentus. Tāpat mums ir jāvēršās pret eh, dažādām atlaidēm, kas pašlaik pastāv. Mums ir eh, jāatcerās arī par komentāriem, ko izsaka kolēģi no dalībvalstu parlamentiem. Mums ir jādomā par Eiropas Savienības budžetu, nevis par atsevišķiem dalībvalstu budžetiem. Ja ir runa par uzdevumiem, tad mums ir jāatcerās par saistībām, ko esam uzņēmušies saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mēs esam noteikuši, ka izaugsme ir pamats ekonomiskai m, tirzniecībai. Uh, Mums ir jādomā par Eiropas pievienoto vērtību, par sinerģiju, ko varētu dot mm, dalību valstu un Eiropas budžet, Savienības budžeta sadarbība. Tāpat arī mums ir jāatcerās par to, kas jau pastāv Eiropas Savienības budžetā un kāds eh, ietaupīšanas potenciāls šeit ir. Padomē mums ir skaidri jāsaka, ka ja mēs neiesim pa šo ceļu, tad uh, Padomē vajadzēs svītrot vairākas politiskās prioritātes no darba kārtības un vajadzēs sniegt vajadzīgās atbildes arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Es eh, gribētu, lai komisija pozitīvi reaģē uz ši, šo parlamenta priekšlikumu. Cerams, ka nākamās prezidentūras radīs veidu, kā caurzmā veidā sazināties ar parlamentu, tā lai mēs varētu laikā pieņemt vajadzīgos plānus. Kolēģi, jūs varēsiet vēl izteikties, jo Epinkungs vēlas jums uzdot eh, zilās kartiņas eh, jautājumu. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Cik tālu es zinu, eh, Bēgskungs ir CDU partijas pārstāvis, Kristīgo demokrātu pārstāvis Vācijā. Šķiet, ka viņš tagad pauž savu vai arī savas partijas personīgo viedokli. Es ļoti labprāt atbildēšu uz šo jautājumu. Esmu ne tikai Kristīgo demokrātu savienības eh, pārstāvis, bet arī pārstāvu Šlēziku Holšteinu jau 13 gadus šajā partijā. Esmu paudis eh, tādu nostāju, ko uh, ir pieņēmusi parlamenta Kristīgo demokrātu grupā. Mēs uzskatām, ka tā ir mūsu apstiprinātā nostāja, iespējams, ka tā runā pretī dalību valstu uh, nostājām, bet jebkurā gadījumā es varu droši pārstāvēt uh, savu viedokli kā kristīgo demokrātu politiķis Vācijā. Gorans Ferms. Eh, Dārgie kolēģi, šodien Eiropas Savienība saskars ar uh, lieliem izaicinājumiem. Mēs mēģinām izvairīties no nākotnes krīzes un pielikt punktu pašreizējai krīzē. Mums uh, jāsaskars ar uh, e, konkurence un globalizācija, jā, jāveic pārobežu investīcijas, piemēram, attiecībā uz pētniecību. Mums arī jānodrošina enerģijas pieplūde un mums jāsaskars ar augstiem bezdarba līmeņiem dalībvalstīs. Turklāt mums eh, arī jāapkaro krīzi dienvidu valstīs. Kas mums šodien visvairāk vajadzīgs ir solidaritāte, pareizi funkcionējoša Eiropa. Diemžēl te pastāv draudi Eiropas koncepcijai. Šure komitejā mēs apzināmies ka daudzas dalībvalsts samazina savu budžetu, un tāpēc šiet mazliet savādi, ka mēs pieprasām vairāk naudas Eiropas Savienības līmenī. Tomēr nebūtu prātīgi novērst savu skatu no izaicinājuma, kas mūsu priekšā, un atteikties no politiskajām ambīcijām, kuras mums ir piešķīrušas dalībvalstis Lisabonas līguma ietvaros. Paraugieties uz Portugālu, Grieķiju, Īriju. Mēs vēlamies šīm valstīm palīdzēt. Un ja mēs uh, samazināsim budžetu, mēs nevarēsim sniegt tām atbalstu. Apvienotās karalistes valdība runā par neto ieguldītāju budžetā. Mums ir jāsaglabā nepieciešamais ambīciju līmenis, mums jāroda līdzsvars starp ambīcijām un līdzekļiem, jāatbalsta arī tālāk, pie, piemēram, kopējā lauksaimniecības politika. Kom, politika mēs pieprasījām 5% pieaugumu. Es pateicos referentam, ka viņš ir panācis vairākumu atbalstu šim ziņojumam. Šiem papildu 5% ir jātiek e, izmantotiem uz svarīgām nākotnē svarīgām jomām, piemēram, izaugsme, darba vietas, uh, pētniecība. Ja mums nebūs līdzekļu šīm nozarēm, tad mēs nevarēsim izpildīt savus uzdevumus, stāties priekšā izaicinājumiem. Ja mēs te runājam eh, par to, ka mēs turpināsim ignorēt Eiropas Savienības budžetu, eh, tad te jādomā par dalībvalstīm. Piemēram, Zviedrija pievienojas Eiropas Savienībai 90. gados, bet mazās dalībvalsts, kā piemēram apvienotā karaliste varbūt mazāk to izjūt budžeta samazinājums. Bet mums nevajadzētu vienkārši pievērsties tikai uh, budžeta samazinājumam, bet arī ir jāinvestē vairāk budžetā. Tas pieprasa, to pieprasa pašreizējā situācija. Haglunds, Aldis vārdā. Paldies! Ļoti pateicos referentam par viņu lielisko darbu, jo viņš sabalansēja visas mūsu parlamentā izskanējušās idejas. Mūsu priekšā ir lieli izaicinājumi, mēs par to visi esam vienisprāti, vienisprāts, un tāpēc mums jānodrošina pietiekoši līdzekļi. Mums ir jārod eh, līdzsvars. Komitejā mēs runājām par 5% palielinājumu nākotnes budžetam 5% varētu izklausīties kā liels uh, palielinājums, īpaši, ja jums tas ir jāpamato, taču tas mums ļaus stāties pretī nākotnes izaicinājumiem un izpildīt mūsu priekšā stāvošos uzdevumus. Mums tam ir nepieciešama līdzekļa, taču tai pašā laikā, lai saglabātu mūsu pilsoņu uzticēšanos, mums, mums ir jāraugās, kāda ir izdevuma pat labam, kā mēs tos varam efektīvi izmantot. Mums ir jāspēj ekonomēt un jāspēj arī pārvirzīt eh, prioritātes. Runājot par lauksaimniecības politiku vai, piemēram, kohēzijas politiku, š Dažkārt situācija nav tik skaidra, kā mēs vēlētos. Bieži vien te ir iesaistīta daudz administratīvā sloga un kā būtu ar pašu Strasbūru. Vēl ir daudz citu piemēru, kurus būtu vērts izskatīt debatēs, kā mēs varētu mūsu līdzekļus, līdzekļu tēriņus padarīt uzticams, saprotams mūsu pilsoņiem. Mēs atbalstām šo ziņojumu, taču ne simtprocentīgi. Dažkārt mēs eh, spiedīsim sarkano pogu, dažkārt citu. Bet šeit mums jāraugās uz jauniem līdzekļiem, bet arī uz, tiem, uz to, kā pašreizējie resursi tiek izmantoti. Mūsu grupai šeit ir ļoti skaidra nostāja. Mēs vēlamies, lai norisinātos nopietnas debates par tā saucamajām pašu rezervēm. Mums jāraugās par to, kāds ir pašreizējās struktūras, piemēram, attiecībā uz atlaidēm. Un mēs gribam iesaistīties konstruktīvā dialogā nākotnē ar, padomē, ar padomi. Šis ir ļoti svarīgs elements, lai Eiropas Savienībā būtu uzticams budžets nākotnē. Lielas paldies! Nākamais runātājs Konrāds Šimanskis. Paldies, priekšsēdētāji! Polijas delegācija ECR politiskajā grupā balsto, balsos par šo ziņojumu pār daudzgadu finanšu schēmu. Taču tas nenozīmē, ka mēs neapzināmies, ka šajā dokumentā ir arī vājās vietas. Aicināt pašu resursu attīstību, manuprāt, ir visīstākā laika tērēšana. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies uzlikt jaunus nodokļus. Eiropieši jau tāpat pārāk daudz nodokļus un nodevs maksā. Mums ir kritiski jāizturas pret līdzšinējām politikām. Mēs nedrīkstam palaist garām nepamanītus um, neliederīgos naudas tēriņus. Tas būtu negodīgi. Stratēģija Eiropa 2020 ir kļuvusi par tādu pārstāvošo mērķi visam, bet tas varētu nozīmēt, ka mēs aizmirstam, piemēram, kohēzijas politikas ieviešanu. Mēs nedrīkstam aizmirst Eiropas papildus vērtību, kas slēpjas tieši kohēzijas politikā. Polijā, piemēram, mēs praksē redzam kohēzijas politikas rezultātus. Tā rada ekonomisko izaugsmu, tādējādi radot labumu ne tikai Eiropai, bet visai Eiropai, ne tikai Polijai, bet visai Eiropai kopumā. Tas pievelk investīcijas un ieguvums ne tikai Varšavā un Prāgā, bet arī Amsterdamā, Berlīnē un Londonā. Lielas paldies, Helga Trupele! Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi! Sākumā es eh, gribētu runāt par Ešvertkunga paziņojumu, kas eh, runāja par inteliģentāku budžetu salīdzinājumā ar augstāku budžetu. Es uzskatu, ka tā ir nepareiza alternatīva. Patiešām mums ir vajadzīga inteliģentāka budžeta politika. Mums vajadzētu precīzi noteikt, kur mēs varam ietaupīt, kur mēs varētu labāk līdzekļus pārvaldīt un kur uh, varētu neiejaukties ar pārāk lielu administrāciju, taču tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, cik daudz naudas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu pielāgoties jaunajām politiskajām prioritātēm. Te ir runa par reformām, par politisko drosmi, un arī par to, ka mums uh, vajadzētu paredzēt iespēju uh, rast atbildes uz lielajiem izaicinājumiem līdz 2020. gadam. Ašvetkungs, ar jūsu atbildi mēs nevarēsim uh, darboties. Es uzskatu, ka Beigas kungs ļoti precīzi teica, ka saskaņā ar līgumu mums uh, vajadzētu atgriezties pie uh, reālo pašu līdzekļu sistēmas. Tas padarīs mūsu finanšu sistēmu caurzemjāku, mūsu pašus spēcīgākus, pilsēņi labāk sapratīs, no kurienes nāk mūsu finanšu līdzekļi. Mums ir jādomā īpaši par finanšu darījumu nodokli, jo mums ir jāregulē šie finanšu darījumi, un tas mums dos iespēju veidot gudrāku mm, budžeta politiku. Mums nevajadzētu uh, vērsties pret dalībvalstīm, nevajadzētu tās noslāpēt, mums vajadzētu dot tām lielākas iespējas. Arī Ferhofstada kungam ir taisnība, mums ir jābūt gataviem domāt par kopīgiem pienākumiem, piemēram, veidot kopēju diplomātisku dienestu, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu arī ietaupīt. Mums ir vajadzīga mm, Eiropas atbildība un uh, ir jānodrošina kopēji šie um, Eiropas Savienības līdzekļi atšķirībā no atsevišķiem dalībvalstu līdzekļiem, jo tieši kopībā slēpjas mūsu spēks. Mums ir vajadzīga kopīga izglītības politika, mums ir jādomā arī par ekoloģisko transformāciju, par inteliģentiem enerģijas tīkliem. Šeit mums ir patiešām vajadzīgi finanšu līdzekļu. Tie ir nākotnes uzdevumi, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs inteliģentāks un augstāks budžets. Ja jūs piekrītat, jūs varēsiet atbildēt arī uz zilās kartītes jautājumu. Vandālēna kungs jums to uzdos. Paldies, priekšsēdētāji. Tripels kundze runā par labi zināmajiem apgalvojumiem. Mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, vairāk Eiropa nozīmē vairāk naudas, tā dos mums labumu. Mēs visi zinām šos eh, skaitļus, šos procentus, ko jūs un Ferhofstede kungs vēlaties. Taču šķiet, ka pilsoņi to redz pavisam savādāk. Uzticēšanās Eiropai samazinās, pilsoņi uzskata, ka Eiropā tikai ēd naudu un grib arvien vairāk naudas vai nevajadzētu jūsu ticību beidzot kaut kā pielāgot un vairāk līdzināties Ešvort kunga nostājai? Lūdzu, Tripels kundze. Kolēģi, manuprāt, jūs pieļaujat dramatisku politisku kļūdu. Ja Eiropā mēs eh, vēlamies atgriezties pie tādas politiskās domāšanas, eh, kas eh, runā par atgriešanos pie nācijām, tad mēs 50 gadu darbu vienkārši sagrausim. Uh, ir runa par naudas šķērdēšanu, ja runa par korupciju un skandāliem, tad mums vajadzētu vērsties pret to. Te es esmu jūsu pusē, taču mums ir jādomā par Eiropas pievienoto vērtību, mums ir jādomā par to, ko mēs varētu kopīgi sasniegt, par kopīgu tālāku attīstību. Mums ir jāatcerās, ka dalība valstis atsevišķi starptautiskajā konkurencē noteikti darbosies daudz vājāk. Mēs varēsim būt spēcīgi tikai tad, kad mēs apvienosim savus spēkus Un eh, pēc otrā pasaules kara valstis to saprata, mēs nedrīkstētu šo darbu izšķērdēt. Miguelam Portasam vārds. Obrigado, Paldies, priekšsēdētāji. Es klausījos šajās debatēs, un es iešu pret straumi. Mans pirmais jautājums ir šāds. Vai jums var būt stipra valūta bez eh, spēcīga budžeta? Manā skatījumā tas nav iespējams. Valsts parāds to tagad skaidri uzrāda. Ja, ja mums būtu spēcīgs budžets, tad eh, nebūtu spekulantu uzbrukumi Portugāles un Grieķijas valsts budžetam. Un tāpēc šādā veidā mums uz to jāatbild. Uh, tā ir galvenā problēma, uz kuru nav rasta atbild garīgas ziņojumā. Šī plaisa ir ambīcijas līmenī. Mums nav pietiekoša ambīcija. Jā, es zinu, ka šie 5% varētu būt, varētu šis liels pieaugums. Un te, protams, var runāt par apvienotās karalistes, viņas augstības uh, viedokli. Bet Te ir prioritāts iza, izaugsmēji un darba vietu izveidēji, bet e, mēs neko, to, neko no tā nepanāksim, tad, ja mēs budžetu nepalielināsim šiem mērķiem, ja tas tiek iesaldēts. Ja jūs iesaldējat Eiropas Savienības budžetu, tad jūs nevarat arī izvērt kohēzijas politiku. Nepietiek ar to, ka jums ir kohēzijas politika, tad, ja patiesībā Eiropas Savienība uh, slīd lejup, tāpēc mēs e, balsosim par finanšu transakciju nodokli. Taču mēs varam darīt kaut ko tikai tad, ja Eiropa īsteno savus e, mērķus. Paldies, turpina Zavēlas kundze. Es gribētu, lai šī sanāksme būtu notikusi citādi. Pirms gadiem man bija uh, e, ASV pusdienas ar eh, nelaiķu prezidentu Fordu. Un viņš sacīja, ka viņš gribēja noturēt eh, sanāksmē ar Kalahanu. Man šķiet, ka tas bija Britu ministrs. Un Kalahans sacīja, kāpēc lai šīs sarunas neapvienot ar patīkamu golfa spēli. Un Fords sacīja, uh, Eh, Kanādas premjerministrs ir labs golfa spēlētājs, kāpēc mēs nevarētu uzaicināt arī viņu. Un, un tad arī vēl viņš piebilda, man ir daži jautājumi, eh, apspriežam ar Francijas premjerministru, uzaicināsim arī viņu. Un tad, kad viņi savā starpā par to sprieda, tad viņi secināja, ka arī vācieši būs eh, aizdomīgi, ka viņi netiek aicināti. Un tad. Tād Vācieši arī tika uzaicināti. Un tad Fords man sacīja, jūs zinātnieki, pirmo reizi es secināju, ka šī savienība ir tik, eh, tik sadalīta savos viedokļos. Un tāpēc jums kādien būs vajadzīgs kopīgs budžets, lai uh, spētu būt konkurētspējīgiem pasaulē. Un tāpēc es eh, esmu ļoti priecīga, ka es tagad eh, varu doties prom. Paldies, Vortmens. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Budžeta komiteja jau ilgu laiku darbojas ar nākamo daudzgada finanšu schēmu, tieši tāpēc kolēģa ziņojums ir ļoti liels ieguldījums. Eiropieši atceras par to, Eh, kādas pretenzijas ir tikušas izvirzītas, ir izteikta arī kritika. Trīs punkti būs ļoti nozīmīgi. Pirmām kārtām ir jāatcerās par saikni ar, ar Eiropas pilsoņiem. Nevar saprast, ka pilsoņi šajos krīzes laikos vispār netiek ņemti vērā. Netiek ņemts vērā, kā šī krīze ir ietekmējusi eh, pilsoņus. Mums ir jāatcerās par personīgo orientāciju. Uh, Mums ir jādomā par um, Eiropas projekta apšaubīšanu, ja tas nedarbojas pilsoņu labā. Tieši tāpēc daudzgada finanšu schēmā šos jautājumus vajadzētu intensīvāk apskatīt tā, lai Eiropa būtu saprotamāka un arī tā tiktu atbilst, atbalstīta. Tāpat arī šī uzticēšanās ir jānodrošina gan pilsoņu, gan arī politiķu vidū. Ir jānodrošina Eiropas eh, Savienības budžets, dotu izmērām pievienoto vērtību Eiropiešiem. Nākamais ir jāapsveic apsvērumi, ka daudzgada finanšu schēma būtu jābalsta uz 2020. gada stratēģiju un vienlaicīgi būtu jāņem vērā arī laika grafika, laika dimensija. Paldies! Janam Albrihtam vārds. Priekš... Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Tas, kurš neko daudz nezina par notiekošo, varētu nonākt pie secinājuma, ka Eiropas parlaments ir absolūti bezatbildīgs piedāvājot budžeta maksājumu pieaugumu. Taču es varu ļoti skaidri pateikt, ka šura komiteja darbojās ārkārtīgi konstruktīvi un mērtiecīgi, tāpat arī realistiski. Šura komitejām mēs apspriedām to, cik mums izmaksās dažādi politiskie lēmumi. Ir jāatceras, ka dalība valstis, ieskaitot arī tās, kuras mēdz nosūtīt mums visiem zināmās vēstules, savulaik ir vienojušās par stratēģiju 2020 un tās mērķiem. Šura komiteja mēģināja uh, norādīt, cik izmaksās šie politiskie lēmumi. Šie politiskie lēmumi ir jāuztver ļoti nopietni, šur komiteja to tā arī darīja. Ja dalība valsts nolemj veikt kaut kādus pasākums, un mēs pilsoņu pārstāvju atbalstām šādu viedokli, tad ir nepieciešami arī realistiski līdzekļu budžets, lai varētu šos pasākums īstenot. Par šo ziņojumu mēs eh, drīz balsosim. Šis ziņojums ir ļoti pārdomāts, balstīts uz daudziem kompromisiem, ļoti realistisks. Un vēl svarīgāk ir tas, ka šis ziņojums ir ļoti labs pamats, lai varētu pēc tam uzsākt sarunas par DFS. Es domāju, ka šodien šajā zālē mēs varam paziņot, ka Eiropas parlaments ir gatavs uzsākt sarunas. Es kā polijas deputāts vēlētos teikt, ka esmu dziļi pārliecināts, polijas prezidentūra būs tā, kas uzsāks ļoti realistiskas sarunas par DFS, jo Polijas valdība ir proeiropeiska. Sarunas par DFS būs ļoti sarežģītas, bet ļoti svarīgas mūsu nākotnē. Sarunas ir jāsāk un parlaments ir gatavs tās uzsākt. Jūta Halka nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, godāmie kolēģi! Pirms e, gada tika pieņems lēmums izstrādāt šādu Eiropas parlamentā nostāju par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Tagad pēc 11 mēnešu darba Sure komiteja ir iesniegusi sava darba rezultātus. Šis darbs e, bija disciplinētas koncentrācijas paraugs, mums šāda koncentrēšanās bija vajadzīga, un tajā pašā laikā bija vajadzīga atklātība, solidaritāte un savstarpēja uzticēšanās. Es e, vēlētos uh, visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā, patiešām sirsnīgi pateikties. Mūsu darba rezultāti Salvadora Garīgas ziņojums ir ļoti labs sasniegums. Protams, ir iespējami arī uzlabojumi, taču mēs zinām, ja uh, ir labi rezultāti, tad nav runa tikai par labiem deputātiem, tie runa arī par līdzstrādniekiem. Šādi līdzstrādnieki bija ne tikai mūsu personīgie asistenti un mūsu politisko grupu līdzstrādnieki, mēs šādus līdzstrādniekus atradām arī izcilajā sekretariātā. Šī izcilā komanda, ko vadīja Monika Štrasere, bija ne tikai kompetenta un profesionāla, bet uh, arī ļoti ieinteresēta darbā. Tā bija pacietīga, radoša, tāpat arī organizatoriski ļoti eh, teicama un arī ļoti spēcīga un elastīga. Viss bija ļoti sakārtots un šķiet, ka šis darbs eh, daudziem arī radīja prieku. Es pat tiešām pateicu šiem cilvēkiem no visas sirds. Thank you. Uh, mikrofonu, jā. Yeah. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. No paša sākuma Sāvadors un es apņēmāmies uh, veidot tādu ziņojumu, ko varētu atbalstīt trīs ceturdaļas no parlamenta. Balsojumā komitejā mēs panācām pat uh, četru piekdaļu atbalstu. Tas mums uh, dod prieku. Uh, Mēs uzskatām, ka septiņgadu daudzgadu finanšu schēmai ir jānodrošina 2020. gada stratēģijas mērķu sasniegšana, un tāpat arī ir jādomā par visas politikas tālāku virzību. Mēs eh, nevēlamies eh, šeit eh, izvirzīt kaut kādus ultimātus Eiropas Savienības budžetam. Mēs vēlamies, lai šī politika būtu reāla un īstenojama. Mūsu ziņojumā ar 174 eh, punkti, te ir runa par visu Eiropu. Lūdzu, izlasiet šo ziņojumu, tas ir vislabākais pamats uh, diskusijām ar mūsu pilsoņiem. Te ir iekļauti argumenti, kas ļaus mums pārliecināt pilsoņus, un padome cerams nevarīs, nevarēs tos noraidīt. Vēlreiz liels paldies visiem par izcilo darbu. Paldies! Annai Jensenai tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu norādīt, ka ziņojums ir ļoti līdzsvarots tas ļoti skaidru un elastīgu mandātu piešķir budžeta komitejai, kura tagad tiek aicināta iesaistīties sarunās ar padomi par DFS. Es gribētu atkārtot, ko Haugs kundze teica, ir jāizlasa šis ziņojums. Uh, valstu valdību vadītāji un finanšu ministri ļoti ātri mums pateica, ka šis nesot labs rezultāts, bet viņiem vajadzētu iedziļināties šajā ziņojumā. Uh, Process šur komitejā tiešām bija ļoti uh, nopietns, dziļš un uh, ir vainagojies panākumiem. Gribētu sveikt Polēdo kungu, Haugas kundzi, tāpat arī komisijai pateikties par to, cik aktīvi tā iesaistījās šajā procesā. Pateicoties tam, mēs varējām iziet cauri visām budžeta sadaļām, runājām par visām politikas nozarēm, kuras parādās budžetā un ko mēs vēlamies tur redzēt. Tātad darbs bija patiešām ļoti dziļš un ļoti nopietns. Manuprāt, mūsu piedāvājums ir ambiciozs. Ja mēs runājam par stratēģiju Eiropa 2020, tai ir jāpārveido Eiropa tā, lai tā varētu konkurēt ar Ķīnu um, par dažādē, dažādās jomās, kā energoapgāde, piemēram. Mums ir nepieciešama ilgspējīgāka energosistēma Eiropā. Būtu bijis labi runāt stingrākus vārdus, ja runājam par kopēju lauksaimniecības politiku šajā ziņojumā. Un arī būtu labi, ja mēs runātu vairāk par ietaupījumiem struktūra fondos, kas kas tiek pēc tam atmaksāta atpakaļ dalību valstī. Bet es domāju, ka ir ļoti lieliski, ka tiek pieminēta šī iespēja palielināt budžetu par 5%. Tas varētu palīdzēt mums uzņemt budžetā jaunas uh, nozars un arī uzlabot uh, eh, maksājums un saistības tādās jomās kā transporta zinātne un pētniecība, kas Eiropā ir īpaši svarīgi. Mēs um, tagad esam saņēmuši mandātu uzsākt sarunas par Eiropas Savienības budžetu. Um, Un jārunā par to, kā mēs skatāmies uz šo naudu, uz maksājumu griestiem, piemēram. Ir jātiek galā ar jauniem uzdevumiem un izaicinājumiem, bet mēs nezinām, kāda būs šie izaicinājumi līdz 2020. gadam. Visi no tiem es atbalstu ziņojumu. Paldies! Faimona kungs nākamais. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pēdējos mēnešos Mēs veltījām ļoti daudz laika enerģi un enerģijas DFS izstrādē laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Es atcerēju, es gribu atgādināt Karela Čapeka stāstu par kaķi, kurš nolēma izcept kūku. Uh, kas visiem garšotu. Un visi, kas tika uzaicināti uz kūkas cepšanu, deva kaut ko no sevis šīs kūkas cepšanā. Tātad katrs pievienoja savu mīļāko eh, sastāvdaļu. Beigās visu šo kūku ēdu un viņam apsāpējās vēders. Eh, tāpat ir arī ar šo budžetu. Mēs nedrīkstam tajā iekļaut pilnīgi visu, kas ir labs, jo tas nedarbosies. Mēs visi zinām, ka Lisabonas stratēģija savulaik izgāzās. Tagad mums ir jauna stratēģija Eiropa 2020. Mēs vēlamies radīt kaut kādu finansiālo ietvaru šīs stratēģijas izpildīšanai. Es domāju, ka klimata pārmaiņas ir vissliktākais mērķis, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā. Ja runājam par pašu resursiem, kā budžeta avotu, tad tiek pieminēts eiro obligācijas. Tas nav labs risinājums, jo tas nozīmētu, ka Eiropas eh, Savienība nonāks parādos. Paldies! Es jūs gribētu informēt, ka ANO ģenerāla